Eh, labrīt, kolēģi, dāmas un kungi. Es paziņoju mūsu sēdi par atklātu. Man ir paziņojums. Eh, Lilu kungs gribētu uzdot uh, vienu jautājumu, kas attiec uz reglamentu. Paldies! San Francis pilsētā 18. oktobrī notika eh, tāds notikums, kas ietekmē visu Kalabriju un eh, tur ietekmē tas telefonu tīklu un tā tālāk. Daudziem cilvēkiem bija jāpamet mājas un skolas ar tik slēgtas. Diemžēl eh, šādas lietas Kalabrijā kļūst aizvien eh, popu, izplatītākas, droši vien klimata izmaiņu vietā. Šis negaiss droši vien ir eh, nacionāla, ir kā dabas nelaime, un es ceru, ka solidaritātes fonds to uh, palīdzēs novērst. Es gribētu izteikt uh, savu līdzjūtību uh, šīs pilsētas iedzīvotājiem un arī pārējām pilsētām, kas cietuši šajā negaisā. Protams, mēs piezīmēsim to, ko jūs teicāt, un gribam izteikt savu solidaritāti šīs dabas katastrofas cietušajiem Kalabrijā, saka priekšsēdētājs. Un es domāju, ka es varu izteikties visa parlamenta vārdā ka um, parlaments ir solidārs ar šī reģiona iedzīvotājiem. Pirmais mūsu darba kārtības punkts ir komisijas paziņojums par Moldovas republikā īstenotajām reformām un attīstības tendencēm. Señor Füle, tiene usted la palabra. Es tev viņu iedot, tu gribēji. Labrīt, kolēģi! Kad eh, skatos uz eh, Eiropas Savienības un Moldovas attiecībām, es domāju, ka tas tiešām ir tā, kā esam sasnieguši ļoti lielu progresu īsā laikā. Taču, protams, eh, šai valsts.